Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim mūsu šīs dienas sanāksmi. Vispirms apstiprināsim sanāksmi protokolus, tad tā 5. māja sanāksmei iebildumi nav, tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Bīrojs nav panācis vienošanos par piekto un sesto jautājumu, tā kā šie jautājumi ir pārcelti. Es jūs sīkāk informēšu par to vēlāk, bet mēs nekavējoties pāriesim pie viedokļa apmaiņas ar referentu Jose Manuelu Fernandesu par 2016. gada budžetu. 27. gadā komisija uh, Mm, ir publicējusi savu budžeta projektu. Eh, es zinu, ka Fernandes kungs pie tā jau strādā, un šī ir lieliska iespēja, lai eh, ārlietu komiteja varētu paust savu viedokli. Dažādām eh, aktivitātēm pasaulē nav piešķirts pietiekoši daudz līdzekļu un uh, būtu labi gūt tagad pirmos iespējas par to, kā notiek šīs debates par nākošā finanšu gadu budžetu. Ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekoši piešķīrumi un Eiropas Savienība varētu rīkoties neatkarīgi. Došu vārdu Fernandes kungam, lai viņš varētu dalīties savos iespaidos un uh, eh, paskaidrotu budžeta procedūru 2016. gadam. Paldies! Man ir jautājums par Turkmenistānu un pārcelšanu. Esmu viens no ēnu referentiem. Es vēlētos zināt, kāds ir iemesls, eh, kādēļ šī pārcelšana ir notikusi, vai jūs varētu mūs sīkāk painformēt. Es gribētu saprast, kas īsti ir noticis. ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no se discutió en la mesa de. de... Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju koordinatoriem nebija pietiekami daudz laika, lai apspriež šo jautājumu. Tas tiks apspriests nākamnedēļ, tā kā neesam pārliecināti par datumu, bet, diemžēl, nācās to pārcelt. Paldies priekšsēdētājiem! Es atvainojos, lūdzu, Fernandes kungs. Paldies, priekšādātāji. Es eh, gribētu jums eh, pastāstīt par eh, mūsu pieņemto līniju. Un galvenokārt es gribētu runāt par pagājušo nedēļu. 27. datumā komisija nāca klajā ar savu budžeta projektu. Es gribētu atkārtināt, ka mūsu mērķis ir nodrošināt tātad darba vietas, veicināt uh, uzņēmumu darbību, MVU darbību, un mēs vēlamies veicināt arī uzņēmējdarbības garu. Vien, vienlaicīgi mēs gribam nodrošināt gan iekšējo, gan ārējo solidaritāti. Tās ir mūsu prioritātes. Tātad te ir runa par ceturto uh, kategoriju, kas ir arī pieņemta plenārsesijā kā viena no mūsu prioritārajām līnijām. Uh, Tāpat arī mūsu rezolūcijā esam uh, ielikuši iekšā vairākas lietas, kuras īstenībā turpat nebūtu jāraksta, jo tas ir kaut kas uh, pilnīgi normāls. Proti, mēs atkārtām komisijai un padomē, ka ir jārespektē mūsu kompromisi un mūsu apņemšanās. Ir jāievēro arī daudzgadu finanšu plāns. Tātad ir eh, jāizmanto pareizāk sakot, ir jārespektē panāktās vienošanās un vienlaicīgi ir jānodrošina vajadzīgais finansējums. Mums ir jāparedz uh, vajadzīgais budžets maksājuma apropriācijām un tā tālāk. Tāpat arī ir jāizmanto rezervis, kas nav tikušas izmantotas. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā jaunais 14. pāns, kur ir teikts, ka neizmantotā nauda ir mūsu saistības, saistību apropriācijas, un tas ir jāizmanto uh, vēlāk, tad tās ir kļuvušas par rezervēm. Proti, uh, tad to var izmantot uh, darba vietu radīšanai, izaugsmai un tā tālāk. Ja mēs šīs rezerves neizmantosim, tad samazināsies jau tā mazais budžets un jau tā mazais daudzgadu finanšu plāns. Parlaments apstiprināja šo daudzgadu finanšu plānu, galvenokārt pateicoties elastīgumam, kas tur ir paredzēts. Tātad šeit mums parādās iespēja izmantot neizmantotās rezerves. Es gribētu arī atkārtināt, ka 4. jūnijas ir pavisam drīz, un eh, tad ir jāiesniedz jaunie pilotu projekti. Domāju, ka tas varētu būt ļoti būtiski. 17. jūnijas ir eh, datums, kad ir jāiesniedz atzinumi, galvenokārt tirologiem. 3. septembris ir tad, kad ir jāiesniedz grozījumi eh, budžeta komitejai. Un pēc tam uh, septembrī mums ir paredzēti arī termiņi, lai mēs varētu pieņemt uh, šos budžetus. 27., 28., 29. septembris ir datums, kad mēs balsosim budžeta komitejā, 12. 13. oktobris balsosim par rezolūciju, 28. oktobris balsojums plenārsēdē, un tāpat arī uh, novembrī mēs turpināsim darbu. Tātad tas bija kalendārs. Ko Komisijas priekšlikumi, un tagad es runāju par budžeta projektu, ko iesniedza komisija 27. datumā. Gribētu teikt, ka šīs projekts ir pozitīvs. Pozitīvs tas ir arī attiecībā uz šo ceturto kategoriju, kur ir runa par uh, globālo Eiropu. Bet galvenais, kas mūs uztrauc, ir proti tas, lai tiktu ievēroti kompromisi un panāktās vienošanās. Ir jānorāda arī, ka 28,5% palielinājums maksājumos ir novērojams, un tas pats attiecas arī uz saistībām. Ja runa par saistībām, tad komisijas budžeta projektā ir paredzēta paliel, paredzēts palielinājums 4,5% eh, kaimiņa attiecību politikā, un tāpat arī uh, garantiju fonds. Te ir pat uh, eh, 70% palielinājums salīdzinām ar 2015. gadu. Protams, te ir runa par palielinājumu salīdzinām ar iepriekšējo gadu, proti ar 2015. gadu. Un tāpat arī ir paredzēts palielinājums uh, citām iniciatīvām un arī uh, sadarbības instrumentam. Varam arī novērot uh, ievērojumu palielinājumu attiecībā uz maksājumiem vidējā termiņā. Šeit kaimiņattiecību politikas instrumentam ir palēnāms 34%, un pirms iestāšanās eh, eh, instrumentam tie 33,7%. Eh, citās mazākās programmās tie varētu būt 78% un arī civilās aizsardzības mehānisms 44%, stabilitātes un miera instruments 35,2% un arī cita veida palielinājumi šeit ir novērojami. Tātad eh, šis palielinājums ir patiešām ievērojams. Protams, mums ir jābūt eh, realistiem. Šīs priekšlikums iet pareizajā virzienā un vajadzētu arī atgādināt, ka patiešām kauns, ka ceturtajā kategorijā, ņemot vērā novēlotos maksājums, mēs esam iemaksājuši 1,7 miljārdus eiro. Un tas nozīmē, ka tāpat kā 2015. gadā mēs e, paildzināsim šīs problēmas. 2016. gadā mums vajadzētu atrisināt šo situāciju. Protams, komisijas projekts iet pareizajā virzienā, tāpēc, ka tiek ieguldīta nauda maksājumos. Grūti pateikt, vai ar to pietiks bet nevar arī prasīt neiespējamo. Attiecībā uz prioritātēm šajā budžetā mums var parādīties vairāki jautājumi, un šeit es gribētu zināt mūsu komitejas viedokli. Galvenokārt esmu gatavs uzklausīt jūsu prioritātes, un es vēlētos sagatavot realistisku budžetu. Šajā budžetā vajadzētu atcerēties par mūsu pienākumiem, vajadzētu ievērot eh, kompromisus un vajadzētu arī galvenokārt domāt par prioritātēm. Un, ja runa par prioritātēm, tad esmu šeit, lai tās uzklausītu. Gribētu arī dzirdēt jūsu viedokļus, kurus mēģināsim ņemt vērā. Fernandes, seguro. Liels paldies, Fernandes kungs. Es esmu pārliecināts, ka kolēģi sniegs visu informāciju, un Prēdas kungs sāks debatas. Prēdas kungs, paldies priekšādātāji. Es gribētu vispirms pateikties Fernandesa kungām par to, ka viņš ir ieradies diskutēt par eh, budžetu. Es gribētu arī paust savu apmierinātību attiecībā uz ievērojamo palielinājumu komisijas eh, budžeta projektā. Tātad galvenokārt te ir runa par saistību un maksājuma apropriācijām. Te ir runa galvenokārt par ceturto sadaļu, kur ir runa par Eiropas ārējo politiku. Eiropai vajadzētu nodrošināt savu svaru ārējā pasaulē, un tam vajadzētu nodrošināt arī atbalstu budžetā. Tas arī parādās šeit komisijas projektā. Es gribētu arī eh, teikt, ka vajadzētu palielināt maksājuma apropriācijas, lai uh, eh, Eiropas Savienība varētu dot savu ieguldījumu miera un stabilitātes nodrošināšanā. Un ir jāatgādina, ka šeit eh, ir radušās problēmas galvenokārt tāpēc, ka finansējums ir samazinājies. Pēdējos mēnešos ārlietu komiteja ir norādījusi uz kaimiņatiecību problēmām galvenokārt austrumu un dienvidu kaimiņatiecībām. Šeit vajadzētu uzsvērt, ka kaimiņatiecību instrumentam vajadzētu iegūt vajadzīgos resursus, lai mēs varētu atbalstīt tās valstis, kas saskaras ar milzīgām grūtībām. Tāpat ir jānorāda, ka šī gada budžetā vajadzētu atainot mūsu apņemšanos nodrošināt eh, cilvēktiesības un demokrātiju mūsu kaimiņu reģionos un arī tālāk. Es gribētu uzdot īsu jautājumu Fernandes kungām. Es gribētu zināt, eh, kāda ir padomas eh, nostāja, vai jau ir kādi signāli attiecībā uz to, ko domā padome par komisijas uh, budžeta palielinājumiem, un vai maksājumi varētu tikt bloķēti. Vai galīgais budžets varētu atainot mūsu mērķus attiecībā uz kaimiņiem austrumos un dienvidos? Par to pašlaik tiek daudz diskutēts. Paldies, tālāk Gomes kundzei vārds. Paldies, eh, priekšādātāji, paldies arī mūsu kolēģim Fernandesa kungam par viņa prezentāciju un par viņa ziņojumu. Es eh, runāju savas grupas ēnu referenta vārdā, viņš tiemžēl nevarēja šodien ierasties. Mēs eh, vispirms gribētu uzsvērt, ka būtu ļoti noderīgi, ja komisija tuvākajos gados mums eh, prezentētu budžeta projektu daudz ātrāk. Šādā veidā mēs varētu sagatavot savu atzinumu arī daudz ātrāk. Runājot par budžetu, mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība varētu spēlēt savu lomu globālajā pasaulē, un lai šeit atainotos arī galvenās prioritātes, un lai līdzekļi tiktu piešķirti saskaņā ar šīm prioritātēm. Lūk, Fernandes kungs arī norādīja, ka viņš grib uzklausīt mūsu prioritātes. Mūsu grupa uzskata, ka ir ļoti labi, ka ir nodrošināts šis palielinājums par uh, 5,6%. Ceturtajā kategorijā. Un Tā tas ir parādījies arī daudzgad finanšu plānā attiecībā uz šiem pirmajiem gadiem. Mēs eh, arī esam priecīgi par to, ka Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments eh, turpina spēlēt eh, ļoti būtisku lomu, un eh, tas ir ļoti būtisks, lai tālāk virzītu Eiropas vērtības. Attiecībās stabilitātes un miera instrumentu mēs redzam, ka šeit parādās arvien vairāk redzama operāciju, proti op operācijas Ukrainā, Sahelā, Nigērā un uh, tas, kas tiek darīts attiecībā uz Sīrijas krīzi. Taču mēs neredzam, ka šajos apsvērumos tiktu ņemti vērā mm, konflikti un apdraudējums, ko mēs izjūtam vidusjūras reģionā. Jo īpaši viss, kas notiek eh, Lībijas krīzes rezultātā. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ar pašlaik sagatavoto nepietiek, un ar to nepietiks, lai mēs varētu nodrošināt eh, nesamaksāto maksājumu izpildi. Attiecībā uz 4,9 punktu palielinājumu attiecībā uz kaimiņattiecību instrumentu mēs uzskatām, ka ar to nepietiek. Ir skaidrs, ka Sīrija un Ukraina ir prioritātes, taču mēs neredzam, ka problēmas, kas ir radušās Lībijas dēļ, būtu pietiekami ņemtas vērā, un mēs arī nesam visu paredzējuši nākotnē. Noslēgumā mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski nodrošināt vajadzīgo finansējumu uh, tuvu austrumu atbalstam. neskatoties uz to, vai risinājums tiks vai netiks panākts. Tāpat arī mums ir jāsniedz atbalsts eh, Palestīnas eh, pašpārvaldei. Mēs uzskatām arī, ka tas, kas parādās budžeta projektā, nav pietiekami, lai varētu sekt pašreizējās nepieciešamības un apmaksāt visas pašreizējās programmas. Tāpēc mēs gribētu lūgt budžeta komitejai veikt attiecīgos labojumus galīgajā budžeta projektā. Senor Fernandes, no hay más peticiones. Fernandes kungs, jūs dzirdējāt virkni eh, jautājumu un komentāru, jūs varētu atbildēt. Cienot. Paldies. Es gribētu norādīt, ka mēs pieņēmām šīs mūsu vispārējās vadlīnijas, un tikai pēc tam komisija nāca klajā ar savu budžeta projektu, un tā tam arī vajadzētu būt, jo uh, Eh, komisija ir jāņem vērā mūsu prioritātes. Pašlaik padomēji ir eh, jāiedziļinās eh, savā lasījumā, un arī parlaments strādās pie šī darba, un mēs arī atjaunosim šo komisijas budžeta projektu. Pašreizējā posmā es nezinu, kādas ir padomas prioritātes. Parasti padome nepalielina finansējumu. Galvenokārt padomē samazina finansējumu daudzās eh, budžeta pozīcijās attiecībā uz komisijas sagatavoto budžeta projektu. Ja runa par eh, kaimiņattiecību politiku austrumos un dienvidos, eh, tad mūsu priekšlikumā ir paredzēts palielinājums attiecībā uz dienvidiem, Tātad šis palielinājums maksājumos ir ļoti liels. Tie ir 197%, uh, un uh, tāpat arī uz austrumiem šis palielinājums ir uh, ļoti liels. Tas attiecas uz maksājumiem. Tātad tā ir prioritāte, un mēs uzskatām, ka ir jānodrošina vajadzīgie līdzekļi maksājumos saistības un maksājumi. Mēs nevaram pieprasīt, lai uh, iestādes uh, nodrošina visus vajadzīgos līdzekļus. Tas it kā ir loģiski. Ja mēs uh, apņemamies maksāt, tad maksājumi ir jānodrošina, jo maksājumi izriet no saistībām. Dažkārt padome pieņem budžetu ar cerību, ka šīs saistības netiks pildītas. Tātad uh, Ja ir runa par maksājumiem, tad eh, tiek cerēts, ka tie nebūs vajadzīgi. Mēs vēlamies eh, visu laiku to uzsvērt. Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka maksājumi ir eh, saistību loģisks turpinājums. Attiecībā uz šo budžeta projektu, piemēram, attiecībā uz maksājumiem kaimiņa attiecību instrumentam 34,1% palielinājums. Saistībās tas ir 4,9% palielinājums, un attiecībā uz saistībām vajadzētu rīkoties atbildīgi, jo, ja mēs saistības ievērojami palielināsim un neparedzēsim vajadzīgo palielinājumu maksājumos, tad mēs palielināsim problēmu un to mēs nevarēsim atrisināt. Attiecībā uz vidusjūru tā atrodas citā kategorijā. Trešā kategorija, kur ir runa par elastīgumu instrumentu. Te ir runa, ka tiks izmantoti 124 miljoni lai risinātu patvēruma mm, meklētāju un bēgļu problēmas Vīdusjūras reģionā, bet tas nav paredzēts ceturtajā kategorijā. Es, protams, saprotu jūsu bažas, ņemu vērā jūsu viedokli un atgādināšu, ka vienmēr notiek cīņa ar padomi. Un tad, kad es lūdzu aicināt uh, ievērot kompromisus, tā skaitā arī daudzgad finanšu plānu, tad tas nozīmē arī nodrošināt vajadzīgos līdzekļus. Patiešām ļoti žēl, ka ceturtajā kategorijā mums bija jāmaksā procenti, tāpēc, ka maksājumi tika iekavēti. Tika samaksāta 1,7 miljārdi eiro tikai tāpēc, ka maksājumi bija iekavējušies, un šī situācija nav pieņemama. Lielas paldies par šo prezentāciju un atbildēm. Un es ceru, ka šīs komitejas viedokļi jums būs noderīgi. Tā kā esam pārcēluši piekto un sesto jautājumu, uh, Pašlaik pārtrauksim sanāksmi un atsāksim pulksten 16. ar Eiropas kaimiņā tiecību politikas pārskatīšanu.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

Remember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

Amen.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 That's why if you understand now, this is Vamos a, a reanudar la. Atsāksim sanāksmi. Septītais punkts darba kārtībā. Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanu. Mēs turpināsim darbu ar Kukana kunga ziņojumu un grozījumiem. Mums ir 663 grozījumi šim ziņojumam, tas arī parāda to, cik dažāds un atšķirīgs ir šis parlaments. Tagad došu vārdu Kukana kungam, lai viņš varētu pastāstīt savu viedokli par grozījumiem un palīdzos ar idejām par tālāko darbu. Kukana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi izrādīja tik ļoti lielu interesi par šo ziņojumu. Rezultāts tam ir 663 grozījumi. Un tie ir visnotaļ interesanti. Savu ziņojumu balstīju uz vairākām galvenām idejām, dažas no tām pieminēšu, lai gan iespējams tās esmu minējis arī iepriekš. Kaimiņa attiecību politikai vajadzētu balstīties uz stratēģiju, tā vajadzētu atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Tam visām vajadzētu būt uh, kaimiņa attiecību politikas pamatām. Mums ir jāizveido elastīgs un īpaši izveidots ietvers kaimiņu valstu politikai. Mums jākoncentrējās uz to, lai stiprinātu drošības aspektus šajā politikā, ņemot vērā reģionālo integrāciju kaimiņu valstu politikas ietvaros Un tāpat arī mums ir jāturpina saziņa un kontakti ar kaimiņu kaimiņiem. Man prieks, ka grozījumi visas manas idejas papildina un bagātina. Ir tikai daži grozījumi, kas būtu pretrunā ar vispārējo ziņojumu projektu toni. Tad vēlreiz saku paldies par aktīvo interesi un par izrādīto pozitīvo pieeju. Pirmkārt, gribētu vēlreiz atkārtot, ka mans mērķis ir sagatavot precīzu eh, ziņojumu, kurš uh, būtu ļoti skaidrs uzreiz. Tāda bija arī mana pieeja attiecībā uz grozījumiem un sagatavojot kompromisa grozījumus. Tādēļ jau iepriekš gribētu norādīt, ka es atbalstīšu daudzu grozījumu uh, vispārējo ideju domu, uh, varbūt ne obligāti izmantoja precīzo piedāvāto formulējumu. Tātad izmantošu piedāvāto grozījumu pamatīdais, varbūt nevienmēr izmantojot precīzu formulējumu. Atgādināšu vēlreiz, ka te mēs runājam par Eiropas kaimiņu attiecību politiku kopumā, nevis par specifiskām valstīm. Tādēļ es negribētu pieminēt vai izvērtēt ir noteiktas situācijas konkrētās valstīs ziņojuma galvenajā daļā. Es vēlos arī atstāt vairāk vietas tādām idejām un grozījumiem, kuri uh, ir tieši par kaimiņa attiecību politiku. Un tātad tie deputāti, kur iesnieguši savus grozījumus no citu ziņojumu kontekstu, lūdzu jūsu izpratni un sapratni gadījumā, ja tie netiks pilnībā iekļaut. Un tad runājot par konkrētiem grozījumiem, pirmie 12 punkti ziņojumā ir vispārīgi, un es vēlētos saglabāt to vispārīgo toni. Es atbalstu tos grozījumus, kuri pasvītro kaimiņu valstu politikas stratēģisko raksturu. Būs citas vietas, kur tekstā iekļaut uh, grozījumus par uh, starptautiskajām tiesībām un kaimiņu valstu suverenitāti. Tāpat arī ir grozījumi, kas lūdz ieviest konceptuālu nodalījumu, lai tiktu iekļautas divas dimensijas - dienvidu un austrumu. Tie ir alde grozījumi. Lai gan es arī labi saprotu šo lūgumu, mana nostāja būs šāda. Es domāju, ka jābūt vienam vienotam politikas ietveram kaimiņu valstu politikai, un mums ir jādomā par lielāku diferenciāciju. Uh, ko, uh, reģionu kontekstā. Kad runājam par dažāda līmeņa sadarbību piektajā punktā, es atsaucos uz diferenciācijas pieeju, ko es arī pieminu un mm, visā ziņojumā. Mums ir jādomā par savām interesēm un ne tikai vienmēr par kopējām prioritātēm definējot kaimiņu valstu politikas mērķus. Es ierosinu arī stratēģiskāku un politiski vadītu pieeju. Un es vēlētos pieturēties pie sava sākotnējā priekšlikuma ziņojumā. Es piekrītu daudziem saviem kolēģiem, kuri ir norādījuši, ka ir jānodrošina lielāka saskaņotība starp CSP un e, en, Eiropas kaimiņa attiecību politiku, bet gribētu tomēr norādīt, ka šie jautājumi jau ir pieminēta 21. punktā, ja tekstu rūpīgi izlasīsiet, to redzēsiet. 8. punktā, kurā mēs runājam par donoru koordināciju, redzēju vairākus grozījumus, kuros, kuros bija pieminēts AMICI. Es gribētu tātad ciešāk, tuvāk pievērsties šai institīvai. Ir grozījumi, kas runā arī par kaimiņattiecību politikas pārveidi. Vairākums piedāvāto grozījumu ir, um, būtu labs papildinājums ziņojumam. Man nav liela problēma ar to, izņemot tos grozījumus, kuros minēta less for less pieeja. Es neredzu nekādu nepieciešamību veicināt šo pieeju. Kas attiecas uz 13. punktu, kurā tiek runāts par Um, dažādiem kaimiņu valstu un paplašināšanās uh, jēdzieniem, mm, uh, kur tiek runāts par līguma 43. pantu. Es nodrošināšu, ka tie abi tiek atbilstoši pieminēt šajā punktā. Mums jāatbalsta uh, demokrātija, tiesu reformas un institucionālās kapacitātes veidošana Arī šajās jomās daudz problemātiskas grozījumus neredzu. Es iekļaušu vairākumu no grozījumiem, kuros tiek runāts par tiesībām un brīvībām, tāpat arī iekļaušu tos grozījumus, kuros tiek norādīta valsts veidošana un labas pārvaldības elementi kaimiņa attiecību politikas nolūkiem. Es domāju, te būtu ļoti labi atsaukties arī uz sieviešu un bērnu tiesībām, kas parādās daudzos piedāvātajos grozījumos. Sadaļā par diferenciāciju un kondicionalitāti arī radikāls problēmas nesaskatu. 18. punktā es gribētu piete, pieturēties pie šīs kondicionalitātes balstoties uz progresu reformu procesos, uz Eiropas Savienības uh, vērtībām un more for more pieeju. Drošības dimensija ir ļoti būtiska ziņojuma daļa, Es atbalstu grozījumus, kuros ir norādīts īpašs atsaucis uz terorismu, organizēto noziedzību, Eiropas krīzes pārvaldības efektivitāti un lielāku saskaņotību ar drošības stratēģiju. Grozījumi, kuri runā par um, iesaldēto vai pārāk ieaugušo konfliktu atrisināšanu, tie būtu jāmin atsevišķā punktā. Tomēr es gribētu uh, šajā sadaļā nerunāt un neiekļaut atsauci uz migrāciju, jo es domāju, ka tā ir, tas ir krietni vien plašāks jautājums nekā drošības jautājums. Es arī negribētu iekļaut atsauces uz īpašām specifiskām Eiropas Savienības misijām un operācijām. Kas attiecas uz reģionālo uh, sadarbību un kaimiņattiecībām ar kaimiņiem, uh, grozījumos parādās daudz labas idejas, un es mēģināšu tās jā, atspogļot kompromisos. Tomēr es arī šajā gadījumā negribētu iekļaut atsaucas uz specifiskām valstīm vai kaimiņu reģioniem. Ja mēs runājam par partneru valsts suverēnajām izvēlēm, um, šāda veida grozījumus es varu atbalstīt. Pēdējā nodaļā tiek runāts par politikas mērķiem un instrumentiem. Šajā daļā vēlējos identificēt prioritārās jomas, kurās var sadarboties un iesaistīties. Es nevēlētos būt ļoti restriktīvs šajā sadaļā, bet es negribētu radīt iespēju, ka viss ir prioritārs, jo tāds, protams, nav. To es ļoti uzmanīgi un rūpīgi apspriedīšu ar ēnu referentiem un sagatavošu savu priekšlikumu kompromisa grozījumu veidā, jo īpaši runājam par 31. un 32. pāntu. Es arī saprotu, ka jautājums par pārvietošanu un par migrāciju būs ļoti sensitīvs. Es mēģināšu ņemt vērā uh, lielāko daļu grozījumu šajā sadaļā. Nu, visbeidzot, priekšsādātāji vēlētos pateikties kolēģiem par izrādīto interesi. Es turpināšu sazināties ar kolēģiem, ar ēnu referentiem, tad diskutēsim par kompromisa grozījumiem, kuri tiks eh, sagatavoti pēc iespējas drīzāk. Mm, priecāšos par nākamajām diskusijām, es atvērts jūsu jautājumiem un komentāriem Un visbeidzot, ņemot vērā to, ka kopā ir 663 grozījumi, ir grūti apmierināt visus. Iespējams, daži no jums būs vīlušies. Es gribētu jūs lūgt nepiedāvāt tādus ļoti sīki un detalizēti noformulētus teksta nianses, ja baidos, ka šajā ziņā man tās iekļaut nevarēsim. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, Kukan kungs. Havit kungs. Lielas paldies! Pirmkārt, es atvainojos Andrīkas Tēs kundzes vārdā, viņa ir ēnu referente, viņa gan šodien, šopēcpusdien nevarēja pievienoties, bet visi mūsu grupas vārdā sakām paldies Kukan kungam par paveikto darbu. Viņš ir tiešām ļoti labs deputāts un arī pie šī ziņojuma ir ļoti labi strādājis. Un es domāju, ka tam būs arī spēcīgs atbalsts šajā komitejā un parlamentā kopumā. Uh, No mūsu grupas viedokļa ar, pamanījām, ka ir iesniegt 663 grozījumi. Mūsuprāt, tā ir laba, nevis slikta zīme. Tas parāda to, cik liela interese ir par šo ne tikai ziņojumu, bet arī par uh, visu Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Mēs vēlamies, lai tās pārskatīšana notiktu efektīvi un veiksmīgi. Arī mēs izskatījām grozījumus un piekrītam referentam, ka daudzi no tiem ir ļoti līdzīgi. Uh, un nav tādas lielas fundamentālas viedokļu atšķirības, kas tur iezīmējās. Un esmu pārliecināts, ka šajos kompromisa grozījumos, ko piedāvās referents, ka tas būs labs pamats vienprātības panākšanai. Un tad šie galvenie punkti, ko sociāldemokrāta grupa vēlētos redzēt šajā ziņojumā, un es, kurus ļoti labi saprot un zina arī referents, mēs nevēlētos lai būtu kaut kāds norādes, ka vērtības intereses kaut kādā ziņā ir atšķirīgs. Tā tas nav. Šis vērtības un intereses, kas ir labas Eiropai, tās ir labas arī mūsu kaimiņu valstīm. Un ka šīs intereses, ko vēlamies nodrošināt attiecībās ar šīm kaimiņu attiecībām, kaut kādā veidā ir pretrunā ar mūsu vērtībām. Ir jābūt pilnīgi skaidrība, ka vērtības un intereses iet roku rokā. Uh, Mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināt lielāku konverģenci starp dažādām Eiropas politikām. Eiropas kaimiņu valstu attiecības politikai vajadzētu izmantot visus Eiropas Savienības piedāvātos instrumentus, lai veicinātu mūsu uh, dažādās politikas attiecībās ar kaimiņu valstīm. Un tieši tādēļ šīs uh, politikas nevajadzētu uh, aplūkot kā atsevišķas vai atšķirīgas viena no otras. Mēs arī domājam, ka mums vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz problēmu pamat iemesliem, pamat cēloņiem. Es dzirdēju, ka Kukana kungs nevēlas runāt, runāt par migrāciju un vidas jūras reģionu situāciju. Es domāju, ka būtu tas tomēr grūti panākams. Bet mē, mēs noteikti varam piedāvāt savu atbalstu, mēģinot panākt kompromisu šajos punktos, bet gribētu jūs aicināt tomēr likt lielāku uzsvaru un izvērtēt, kādi ir šo problēmu cēloņi. Un satiec uz dažādiem jautājumiem, ne tikai migrāciju. Tālāk mūsu grupa uh, gribētu norādīt, lai tiktu lai cilvēks uzsvars, uzsvars uz redzamību un komunikāciju. To mēs esam runājuši arī paplašanāšanās politikas kontekstā. Uh, Un to vajadzētu darīt arī kaimiņa attiecību politikas kontekstā, jo mums ir ļoti labas politikas, bet nevienmēr darbojamies veiksmīgi, lai tās popularizētu un informētu sabiedrību. Es domāju, ka te mēs varētu darboties veiksmīgāk. Piektkārt. Mēs gribētu nodrošināt, ka šī pievienošanās iespēja paliek atvērta valstīm, kuras vēlētos pievienoties. Pašreizējā ja situācija varbūt nav visveiksmīgākā tā, jo mūsu politiskie līderi vēlas varbūt nedaudz apstādināt vai bremzēt paplašināšanos. Mums tad, protams, realistiskiem un nesolīt, ka paplašināšanās var notikt, piemēram, rīt, bet ir jāsūtas signāls valstīm, ja tās vēlās kaut kad pievienoties Eiropas Savienībai, ka esam gatavi doties viņiem pretim. Tas arī ir svarīgs elements šajā ziņojumā, kuru mēs gribētu redzēt atspoguļot. Un ja mēs runājam par maniem personiskajiem grozījumiem, es ļoti ceru, ka mēs runāsim ļoti skaidri par savām saistībām un savu apņemšanos cilvēktiesību jomā. Mums ir jānorāda pilnīgi skaidri, ka cilvēktiesības nav diskutējums vai apspriešams jautājums. Es domāju, ka mēs varētu, varētu rīkoties veiksmīgāk ar attiecībos pilsoniskās sabiedrības kustībām un, ja notiek kādas politiskās pārmaiņas, lai mums jānodrošina savu atbalstu, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ārpus politiskiem procesiem, tajos tomēr iesaisties, iesaistīties. Mēs esam ļoti um, centušies attiecībā uz Arābu pavasara valstīm, piemēram, attiecībā uz Ukrainu, Es saprotu, ka mēs nesagatavosim valstīm specifiskus eh, priekšlikumus šajos ziņojumos, bet mums ir jāvēršās nevis pie šodienas politiķiem valstīs, bet gan pie nākotnes politiķiem. Un, ja vēl par maniem grozījumiem runājam, gribētu vērst uzmanību, ka daudzi šīs komitejas locekļi un parlamenta deputāti runā par Eiropas Savienības uh, nozīmi ārpolitikas jomā un drošību politikas jomā, bet nu, īpaši veiksmīgi mūsu kaimiņu valstīs mēs nedarbojamies. Mums... Bet, nu, ko tad tas eh, pasaka mūsu strateģiskiem partneriem pasaulē, ja mēs spēlējam tikai sekundāru lomu paši savos kaimiņu reģionos, ja mums nav pietiekamas politiskās gribas vai aktivitātes, lai mēs varētu izlēmīgi rīkoties kritiskās situācijās. Uh, Un tas mums ir jāparāda Eiropas kandidācība politika, ir pārbauda Eiropas politiskajai gribai, un to mums vajadzētu atspoguļot arī dokumentā. Es ceru, ka šie komentāri palīdzēs šodienas diskusijai. Priecāsimies par tālāku sadarbību ar Kūkana kungu tālākajā sēnu referentu sanāksmēs un ceru, ka piedāvātie kompromisa grozījumi būs konstruktīvi Es tiešām ticu, ka šis būs ļoti labs ziņojums ar augstu līmeni, kas pēc saņems augstu plašu atbalstu. Paldies! Jara kungs. Vāņā, e, Paldies! Ziņojums un piedāvātie grozījumi parāda to, cik liela interese uh, ir par šo ziņojumu. Tas arī parāda to, cik šī tēma ir mums visiem ārkārtīgi svarīga. Tas iezīmēs Eiropas Savienības lomu, cik lielā mērā varēsim darboties efektīvi un cik lielā mērā varēsim izpildīt sevis saistības, lai nodrošinātu stabilitāti arī eh, ne tikai mūsu pašu valstīs, bet arī kaimiņu valstīs. Tad paldies, Kukana kungs, par sagatavoto ziņojumu. Un tas mums bija labs pamats pārdomām bet arī ļoti labs pamats tālākām diskusijām. To atspogļ arī sagatavotie grozījumi. Es ceru, ka to tiks pārveidot labos kompromisa grozījumus. Es ceru, ka sagatavotais dokuments radīs labu ietveru situācijas pārvaldīšanai. Mūsu iepriekšējā pieredze rāda, ka pārāk liela koncentrēšanās uz specifiskām valstīm nedaudz apmiglo kopējo priekšstatu par vispārējo situāciju. Bet es domāju, ka ja izvairīsimies no specifisku piemēru minēšanas, tas nebūs labākais risinājums. Tad EKR vēlētos piedāvāt šādus risinājumus. Runājot par austrumu, mēs visi zinām par Ukrainas konfliktu, par Krievijas agresiju Ukrainas teritorijā un to arī kāds potenciālais risks pastāv konflikta eskalācijai. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai stiprinātu Ukrainu, jo, manuprāt, Ukrainas situācija definēs arī um, situāciju citās mūsu austrumu kaimiņu valstīs. Tas pirmkārt. Otrakārt, 71. grozījums. Vispārīgais princips, kuru noteikti vajadzētu iestrādāt kompromisa grozījumos. Tas ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi garantēt valstu suverenitāti, tad to valstu suverenitāti, kur ir mūsu kaimiņi un partneri. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja domājam par pieņemto lēmumu neatkarību. Un tagad dodamies tālāk uz, tad es pievēršos kaimiņa attiecību politikas dienvidu dimensijai. Mēs vēlamies koncentrēties uz sasaisti starp uh, valstu stabilitāti, kuras atrodas dienvidiem no Eiropas. Mums jādomā par konfliktu risināšanu un arī par migrācijas problēmu risināšanu. Pastāv ekonomiskās atšķirības starp dienvidiem un ziemeļiem Eiropā, un ilgtermiņā tas noteikti arī uh, Um, noteiks imigrācijas situāciju Eiropā. Tomēr mums jāatzīst, ka nesenākās problēmas ir uh, tieši konfliktu rezultāts, un konflikti um, šajos reģionos vēl nav atrisināti. Es uzskatu, ka Eiropas kaimiņa attiecību politikai vajadzētu pieminēt šo aspektu civilos karus un cita veida konfliktus šajā, šajās pasaules daļā. Un vēl kāda lieta, kas mums ir ļoti svarīga, un to pieminam arī 323. grozījumā. Atbilstoši pieeja sociālajiem mērķiem, tad tiem mērķiem, kas sastaistās ar sociālo atbildību. Mēs pieminam demokrātiju un tā tālāk, bet, manuprāt, viens no galvenajiem izaicinājumiem attiecībā uz dienvidiem ir būtu nodrošināt kristiešu kopienu brīvības. Ja gribam teikt, ka Eiropas Savienība vēlētos valsts viņas atbildību par visām minoritātēm vai neaizsargātajām grupām, es domāju, ka savus mērķus mēs nesasniegsim, ja neatzīsim to, ka a, arī kristiešu kopienas būtu jāuztver kā mazais sargāts. Tās ir vērtības, kas izriet no mūsu vērtībām un vēstures, bet šis arī izriet no miljoniem eiropiešu ekspektācijām, kuras pēdējo dažu gadu laikā ļoti skaļi ir pauduši savas pašas. Mēs arī mēģināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka šie elementi, aspekti, ko nu pat pieminēju, lai tie tiktu atspoguļot arī kompromisa grozījumos. Un es ceru, ka teksta galīgā versija atspoguļos ne tikai mūsu grupas, bet visa parlamenta viedokli kopumā. Paldies! Un tagad Savīča kungs. Mums ir pieteikušies daudz runātāju, tādēļ katram paredzēts divas minūtes tikai. Well, thank you indeed. Uh, <clears throat> I'll try to... Paldies, centīšos gari nerunāt un pieskaršos dažiem jautājumiem, kas šķiet visiem ir svarīgi. Kukan kungs ir paveicis lielisku darbu, jo, ja mēs runājam par kaimiņu attiecību politikas uh, skartajām teritorijām, tās ir ļoti atšķirīgas, tās ir plašas, un uh, tās, zināmā mērā, saistās ar vismaz pusi Eiropas saimnības iedzīvotājiem. Un tādēļ ir ļoti svarīgi nu, redzēt atšķirības starp šīm valstīm, un nevajag baidīties saskatīt šīs atšķirības starp ziemeļiem un austrumiem un dienvidiem. Eh, nevajag tās izspēlēt vienu pret otru, bet vajag ņemt eh, šīs atšķirības vērā, veidojot attiecības ar eh, šīm valstīm. Un atšķirības rodas kaut vai tīri geogrāfiskas atrašanās dēļ kapacitātes celšana kaimiņā tiecību veidošanas jomā. Es gribētu, lai visi piekrīt un ja, lai mēs varētu vienoties par šo jomu, jo mums ir vajadzīga jauna kapacitāte un e, jāienes šajā darbā jaunas idejas. Vajadzētu panākt vairāk ar vairāk, nevis mazāk par mazāk. Tā arī ir prioritāte. Un kā mēs šodien iepriekš runājām, tad humānā palīdzība, um, kas tiek sniegta mūsu kaimiņu valstīm, um, tai būtu jābūt savādākai nekā tā palīdzība, kas tiek sniegta attālinātām trešajām valstīm. Nu, Ņemot vērā mūsu kolēģi Kūkana kunga kompetenci, es domāju, ka mēs panāksim eh, kompromisus un eh, ziņojums kaut galā būs labs. Herr Vorsitzender, ich schließe mich den Wort meiner Vor. Paldies, priekšsēdētāji. Tiem žārunātājiem pazīst mikrofons. Tagad ir viss kārtībā. Jā, paldies eh, par to, ka Kukan kungs ir tiešām mēģinājis eh, tātad piešķirt jaunu eh, stimulu šai te kaimiņa attiecību politikas veidošanai un veidot tādas ļoti konstruktīvas debatas par šo te darba dokumentu. Nu, bet ja mēs runājam par kaimiņa attiecību politikas mērķiem un instrumentiem. tad tie tiek aplūkoti no tādas kritiskas analīzes viedokļa. Un mūsu grupai tiešām būtu jānosaka, kādā veidā būtu jāveido šī politika. Un var jau būt, ka darba dokuments nav tik ļoti detaļs detalizēts vai precīzs, bet tas ir saistīts ar stratēģisko pieeju un eh, tādu politisku eh, rezējumu par eh, fokusēšanos un elastību, par realizējamību un par to, kā veidojas attiecības ar kaimiņu valstīm no vienas puses un dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm no otras puses. Un ar mūsu uh, tātad uh, grozījumu mēs cenšamies ievest kaut kādu tādu, nu, veidot tādu visaptverošu saskaņotu politiku. Uh, un cenšamies ņemt vērā visus šos aspektus, kas ir saistīti ar vīdes politiku, cilvēktiesību ievērošanu un tā tālāk un tā tālāk. Un tālāk 70. 63. un vēl citi e, grozījumi. Un Tie visi ir e, punkti, kas e, iekļaujas dažādos, e, dažādās politikas jomās, kā tirniecības politika un cita veida politikas, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim sastrādāties ar referentu un atrast kopsaucējus. Jā, liels paldies! Tālāk. Thank you, Chair. Let me... Mēs, Renkungs. Jā, paldies. Es arī vēlētos sākt ar pateicības vārdiem eh, referentam. Tas bija ļoti sarežģīts uzdevums, jo eh, tiešām ir jāsavēl kopā ārkārtīgi atšķirīgas lietas. Ir virkne jautājumu, par kuriem mēs esam pilnīgi vienas prātes. Eh, citi jautājumi virzās uz kaut kādu saskaņošanu, kā Kukana kungs to norādīja Es vēlētos atbalstīt īpašo uh, sūtņu ideju, lai gan uh, daudz to neatbalst. Un viens no principiem, kas man pārts ir svarīgs, ir princips more for more. Un ja šīs te princips tiek konsekventi īstenots, un pastāv efektīvi priekšnosacījumi, kāds minēts 18. punktā, tad iespējams panākt vēlmo rezultātu. Kas attiec uz less for less ideju, nu tad tā nav destruktīva, taču, ja mēs pilnīgi konsekventi neievērojam more for more, for more principu, un citi kaimiņi, piemēram, īsti, nu, neatbilst vai cilvēktiesību ievērošanas principiem mūsu izpratnē, nu tad faktiski mums eh, vairs nav rokās nekādu instrumentu, kā ietekmēt situāciju. Un tieši tādēļ mēs saprotam, ka diferenciācija ir attaisnojama un saprātīgi. Mums arī nevajadzētu uh, aizmirst, ka ir reģionāls problēmas, piemēram, dienvidu uh, kaimiņu valstīs, Un tieši tādēļ uh, Savienība vidusjūrā un sarunas šajā kontekstā būtu jāpārskata, jo tur attiec, nu, situācija ir diezgan katastrofāla. Šafhauser kungs, paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka paplašināšanas politikai vajadzētu ņemt vērā trīs principus. Pirmkārtām suverenitāte. Te ir runa par valstu suverenitāti. Te ir runa arī par akī komunitēru eh, vai par Eiropas Savienības akī, kuriem nevajadzētu runāt pretī šai suverenitātei, kas ir viena no brīvībām un kas ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies nodrošināt eh, efektīvu paplašināšanos. Mogherīnī kundzes eh, ziņojumā ļoti bieži tiek uzsvērts, ka mēs neesam pietiekami ņemši vērā uh, daudzu valstu suverenitāti, un līdz ar to mūsu attieksme ir mazliet imperialistiska. Otrkārt, vajadzētu arī saglabāt tiltus. Pats esmu no Elzasas, un 700 uh, gadus Elzas bija mm, piederēja vāciešiem, pēc tam uh, tā nokļuva pie francūžiem, un uh, tā ir īsnībā tāda vāciska Francijas daļa. Ja mēs teiktu, ka vajag izvēlēties starp tikai Franciju vai tikai Vāciju, tad, nu, atklāti sakot, šādas izvēles var novest pie pasaules kara. Es gribētu arī atsaukties uz uh, Ukrainas austrumu daļu, kas Staļina laikos tika nodot Ukrainai. Daudzi kolēģi šeit arī piemin Galīciju un citu valstu problēmas Domāju, ka šeit vajadzētu nosargāt reģionu īpatnības. Tas būtu jāņem vērā eh, kaimiņu attiecību politikā. Nevajadzētu uh, nodru, paplašināt plaisu starp rietumiem un austrumiem. Mums nevajag šādā veidā gatavot eh, augsni trešajam pasaules karam. Uh, vajadzētu pielikt punktu karam, lai veicinātu demokrātiju. Bet demokrātija veidojas pakāpeniski, nav tāda unikāla demokrātijas modeļa. Tie, kas cenšas uzspiest šādus vienotus demokrātijas modeļus, parasti paši nav nekādi īsti demokrāti. Un ja mēs vedām karu, lai nodrošinātu mieru, tad īsnībā mēs šeit izvedām totalitāru politiku, no kuras uh, jebkurā gadījumā vajadzētu atteikties. Lūk, trīs punkti, kurus es vēlējos jums izklāstīt. Paldies! Hvala lijepa, kolega eh, Permuj. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlējos eh, pateikties par Kukana kunga paskaidrojumiem, saka Plenkovičs kungs, un par darbu pie eh, ļoti daudziem grozījumiem, lai tiešām nāk klajā eh, ar labu ziņām izveidotu labu kaimiņietiecīgu attiecību politiku. Un šis eh, ziņojums ir, nu, varbūt parādījies tieši saskaņā ar sanāksmi Rīgā un sanāksmi, kas bija veltīta tieši kaimiņattiecīgi politikai. Otrakārt, es domāju, ka kaimiņattiecība politika un globālā politika ir viena ar otru saistītas. Un tieši to es vēlētos precīzāk iezīmētu ziņojumu sākumā. Tālāk cilvēktiesības un to ievērošana un fakts, ka Mm. nav iespējams eh, to eh, tātad saskaņot ar uh, agresiju svešas valsts teritorijā. Un, ja mēs arī runājam par 2016. gada budžetu un ārējo politiku un piešķirtajiem līdzekļiem ir jāsaka, ka mums ir jānosaka iespējas, kā attīstīt šo politiku, runāt par ekonomisko pārvaldību. Tas arī ir viens no instrumentiem, kam ir jādarbojas, jo ir ļoti svarīgi veidot stabilu situāciju mūsu kaimiņu valstīs. Un es domāju, ka mm, komisārs Hans eh, šī eh, gada beigās varēs piedāvāt labāku stratēģiju arī ar eh, balstoties uz mūsu ziņojumu. Paldies un tālāk Pēterlis kungs. Paldies priekšsādātāji. Šķiet, ka mēs runājam par ļoti svarīgu politisku izaicinājumu, mm, kur priekšā stāv Eiropas Savienība. Un man prieks redzēt, ka uh, Kukaina kunga ziņojums atspoguļo uh, jauno realitāti mūsu kaimiņu valstīs. Tad, kad mēs sākām šo uh, strateģisko pārskatu, kā tad attīstīt savas attiecības ar kaimiņiem, situācija bija uh, krietni vien romantiskāk. Šobrīd tas tā nav. Kaimiņu valstis ir sadrumstalotas, destabilizētas. Un mums tas ir milzīgs izaicinājums un mums ir jārod atbild uz jautājumu, kā mēs uh, strādājam iekšēji, iekšējā līmenī. Pirms pāris gadiem mēs galvenokārt strādājam pie mūsu vērtību un uh, principu popularizēšanas, bet šorīd mēs runājam par diferenciāciju, nevis par mūsu principu popularizēšanu. Kukankungu ziņojums, manuprāt, ir dokuments, kas Eh, runā par to, ka mums, protams, ir eh, jāpopularizē savas eh, vērtības, cik tālu tas ir iespējams, bet ir jābūt atšķirīgai pieejai, jo vairums valstu mūsu kaimiņos ir valstis, kas nav pilnībā pārgājušas uz demokrātisku sistēmu, tādēļ ir jāievēro šis te pragmatiskais elements, ko mēs saucam par labu pārvaldību. Bet eh, laba pārvaldība, diemžēl, nav iesakņojusies vēl pagaidām eh, pārēju uz dem, pilnīgi demokrātiju vēl nav pabeigta. Un tādēļ ir skaidri jānorāda, ka mēs varam sadarboties ar visiem, eh, ar ko mums ir kopīgas intereses. Un liels paldies! Es tagad vēlētos izteikties. Es gribētu pateikties Kukuna kungam par paveikto, bet, ja runa par dienvidu kaimiņa attiecību politiku, manuprāt, viņš cenšas apiet jautājumus, kur viņam vajadzētu vairāk iedziļināties. Kāpēc tas tā notiek? Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst par netaisnīgumu, ko izjūt palestīnieši vai tie, kas dzīvo Rietum-Sahāras reģionā jo īpaši vajadzētu arī atcerēties par situāciju Lībijā un Sīrijā, tieši tāpēc esam iesnieguši veselu virkni grozījumu. Uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai šis reģions būtu dzīvotspējīgs un lai attiecības ar Sīriju netiks aizmirstas. Īpašais sūtnis eh, Stefāns Mintūra ir jāpagarina savā amatā, un mēs nedrīkstam šeit eh, pievērt acis. Dažas valstis mēģina iejaukties un mēģina piegādāt ieročus konkrētiem spēlētājiem šajā reģionā. Mums, eh, mūsu ārpolitikā, jo īpaši ir jādomā par Sīriju un Lībiju, kā jau es teicu, un mums noteikti vajadzētu arī paust savu kritiku, vajadzētu īpaši nosodīt Saudi Arābiju un Katāru kas e, izvērš ārkārtīgi negatīvu politiku. Pat svarīgākais ir nodrošināt stabilitāti visam reģionam. Attiecībā uz Spāniju es vēlētos teikt, ka Rietum Sahāra nedrīkst palikt okupēta, ir jānodrošina vienošanās starp uh, Maroku un uh, Polisario fronti. Es vēlētos atkārtot uh, kas jau tika minēts, saka Milana Monakungs. Mēs e, piekrītam šīm prioritātēm. Es gribētu jums pateikties, e, jūs esat paveicis ļoti lielu darbu, tika iesniegti vesels 600 grozījumi, un e, noteikti, ka mēs varēsim sadarboties. Gribēju runāt par diviem tematiem. Pirmkārtām piekrītu jums, ka ir vajadzīga vienota kaimiņa tiecība politika ar divām dimensijām, taču mēs nedrīkstētu šeit izvērst divas dažādas politikas, kā daži to vēlas darīt. Astotajā līguma pantā ir runāts par kaimietiecību politiku ar divām dimensijām, taču nevajadzētu izvērst atšķirīgu kaimietiecību politiku austrumos un dienvidos. Protams, ir jāņem vērā valsts īpatnības, tas ir ļoti būtiski un ir jāatrod arī uh, piemēroti un pielāgoti risinājumi. Šeit es piekrītu Kukana kungam. Ir noteikti jāizpēta situācijas vietas, mums ir jābūt ambicioziem, un mūsu risinājumiem ir jābūt piemērotiem situācijai uz vietas. Vienlaicīgi politikai ir jābūt realistiskai, to nedrīkstētu uzspiest. Visam ir jānotiek vienojoties, tas attiecas gan uz vidusjūras valstīm, gan arī uz austrumu kaimiņu attiecību valstīm. Uh, Barcelona aprīlī notika sanāksme, kas bija ļoti vērtīga. Vajadzētu organizēt katru gadu, nevis mm, vai, nu, ik pēc diviem gadiem, nevis tikai reizi astoņos gados. Tagad mm, mazliet par drošību. Kukana kungs arī to pieminēja. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts kaimiņa attiecību politikā. Vienlaicīgi ir jādomā arī par imigrāciju. Kukana kungām vajadzētu domāt arī par imigrantu plūsmām. Šeit vajadzētu nodrošināt sadarbību un dialogu, tā lai šīs migrācijas plūsmas varētu pārvaldīt, lai nebūtu pārkāpumu un lai tiktu nodrošināti uh, visi drošības aspekti. Pie šī aspekta viņš noteikti varētu vēl pastrādāt. Tātad vajadzētu panākt, lai abas vidusjūras puses sadarbojas. Noslēgumā es vēl vēlējos norādīt, ka ir ļoti būtiski iestāties par principiem, taču šeit ir runa par stimuliem, nevis par sankcijām. Vajadzētu stiprināt reformas šajās valstīs un vajadzētu tās arī atalgot, bet vajadzētu atcerēties arī par šo valstu prasībām. Paldies, līdz ar to visi runātāji ir izteikušies, un tagad došu vārdu vēlreiz Kukana kungām. Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi es vēlētos pateikties visu politisko grupu pārstāvjiem, visiem, kas eh, izteicās šajās diskusijās. Mani iedrošināja tas, ka gandrīz eh, ik viens vēlētos dot uh, savu ieguldījumu, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas labāks un lai tas uh, atainotu atmosfēru Eiropas parlamentā. Un jo īpaši norādītu, ka Eiropas parlaments vēlas pieņemt uh, saskaņotu Eiropas kaimiņattiecību politiku. Kā jau es norādīju sākumā, ņemot vērā to, ka ir iesniegts ļoti daudz grozījumu, būs grūti visus tos atainot kompromisos. Daži kolēģi, Šolca kungs un Veseriča kungs, runāja par jautājumiem, kas būtu vēl apspriežami. Mēs eh, noteikti to arī darā, darīsim, gatavojot kompromisus kopā ar ēnu referentiem. Es arī organizēšu individuāls sanāksmes, lai panāktu vienošanos. Viedokļu atšķirības šķiet nav tik lielas, mums vienkārši vajadzētu vairāk apspriesties. Dažos gadījumos eh, būs sarežģīti nodrošināt, lai visi grozījumi tiktu ņemti vērā. Es jau sākumā teicu, ka tas būs grūti. Ja mēs sākam ar analīzi, ja mēs sākam iedziļināties vienas valsts eh, politiskajā situācijā, tad eh, ir grūti nonākt pie tāda rezultāta, kas eh, nodrošinātu īsu un eh, konsekventu ziņojumu. Vēlreiz paldies! Es eh, gribētu aicināt jūs uz izpratni un piedalieties arī tehniskajās sanāksmēs tā, lai mēs varētu panākt vienošanos par šo ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski gan Eiropas parlamentam, gan mums visiem personīgi. Paldies! Nāc, paldies, Kukana kungs! Gribēju jums atgādināt, ka balsojums notiks mūsu ārkārtas sanāksmē Strasbūrā 11. jūnijā. Nākamais darba kārtības punkts notiks aiz slēgtām durvīm. Tāpēc tagad dosim laiku tiem, kam ir jāiziet no zāles.